Ich, äh... Labrīt! Jums visiem īpaši Fleckensteina kungam. Mums ir tik daudz darba kārtības punktu, bet es domāju, līdz pieciem mums šeit nav jāsēž, ja neviens neiebilst. Trešais darba kārtības punkts - Irāna. Vai kāds vēlas izteikties par to? Neviens. Tad sāksim ar balsošanu. Pirmais kompromiss, kas ir par? iedodiet Fleckensteinam ETP balsošanas sarakstu. So, Dāmas un kungi, pirmais kompromiss, kas ir par? Pret. Atturas pieņemts. 41. pār pret atturas noraidīts. 42 pār pret atturas pieņemts. Otrais kompromiss pār pret atturas pieņemts. Trešais kompromiss pār pret atturas pieņemts. Ceturtais kompromiss pār pret atturas pieņemts. Piektais kompromiss par pret atturas pieņemts. Sestais kompromiss par pret atturas pieņemts. 123. grozījums. Kur viņš ir? Rekur. Par. Pret atturas pieņemts. 126. par. Pret atturas noraidīts. 127, 128 par. At, pret atturs noraidīts. Noraidīts ar 53 pret 53. Trīsdesmit viens pret divdesmit pret viens pieņemts. Līdz ar to esam šo jautājumu atrisinājuši. Septītais kompromiss par, ar mutiskiem grozījumiem par, pret, atturas pieņemts. Astotais kompromiss par pret atturas pieņemts. Simts sešdesmit trešais grozījums divās daļās. Pirmā daļa atkrīt, otrā daļa par pret atturas noraidīts. Devītais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Desmitais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Simt astoņdesmit ceturtais grozījums. Elektroniskais balsojums. Vai varam tā? Nekad tā neesam darījuši. Prēda, ko es redzu savā ETP balsošanas sarakstā, vai tur ir kļūda? Nekad nevar būt tur kļūdas, tur vienmēr viss ir pareizi. Sākam balsot, ne jau sen jau sākām. Beidzam. 34 pret 20 pieņemts. 253. grozījums par pret atturas noraidīts. 186. par eh, elektroniskais balsojums atkal. Beidzam balsot. 24 pret 30 noraidīts. 11. kompromiss pār, pret atturas pieņemts. 197. grozījums pār, pret atturas noraidīts. 198. pār, pret atturas pieņemts. 198. Kas ir par? Lūdzu piedalīties balsojumā. Kas ir pret? Atturas pieņemts. 201. pār. Pret atturas pieņemts. 12. kompromiss pār. Pret atturas pieņemts. 206. grozījums pār. Pret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 232. grozījums. Par. Pret atturas pieņemts. Divsimt trīsdesmit četri par, pret atturas pieņemts. 238 par, pret atturas pieņemts. Pie, 3, 5, 15. kompromiss par, pret atturas pieņemts. 16. kompromiss pār, pret atturas pieņemts. Divsimt sešdesmit devītais grozījums. Tanoka par, pret, atturas noraidīts. 275. pār pret atturas pārbaudam. <clears throat> Grupas nostāja šajā ziņā ir atšķirīga no jūsies. Mīnus. Tāds ir balsošanas saraksts. Paskatieties tajā. Beidzam balsot. Divdesmit viens pret trīsdesmit pieci noraidīts. 276 pār pret āturas noraidīts. 17. kompromiss pār pret āturas pieņemts. 18. kompromiss par pret atturas pieņemts. 19. kompromiss par pret atturas pieņemts. Trīsimt desmitais grozījums. Pirmo daļu atkrīt ar 19. kompromisu balsēm par otro daļu, kas ir par. Pret atturas pieņemts. Šauba nav pieņemts. Divdesmitais kompromiss par pret atturas pieņemts. 337. grozījums. Kur es to te atrodu? Pār. Pret atturs noraidīts. 338 atsaukts, 344 par, pret atturs noraidīts. 21. kompromiss par, pret atturas pieņemts. 362 par pret āturs noraidīts. 370 par pret āturs pieņemts. 439 par pret āturs noraidīts. Pārbaudam. Nebija viennozīmīgi. 439 elektroniskais balsojums. Beidzam balsot. 18 pret 37, 3 atturas noraidīts. 379 par pret atturas noraidīts. 381 par pret atturas noraidīts. Nākamais atkrīt. 389 pār pret āturas noraidīts. 339, 393, es pareizi redzu, pār pret āturas noraidīts. 405 pār pret āturas noraidīts. 22. kompromiss. Nē, 396 pār pret āturs noraidīts. 22. kompromiss tagad. Vai vēl kaut ko piemirsām? 395 mēs noraidījām. 395 pār pret atturas noraidīts. 397 par, pret atturas noraidīts. 398 par, pret atturas noraidīts. 411 pār, pret atturas noraidīts. 409 pār, pret atturas noraidīts.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 pret atturas pieņemts. 420 pret Tagad nopietni. Kas ir par 420? Pret atturas pieņemts. 433 par pret atturas noraidīts. 23. kompromiss par pret atturas pieņemts. 372. grozījums. Par pret atturas pieņemts. 469 pār pret atturas noraidīts. 419 pār pret atturas noraidīts. 436, 438 pār pret atturas pieņemts. 437 pār pret atturas noraidīts. 454 pār, at, pret atturas noraidīts, 475 pār, pret atturas noraidīts. 24. kompromiss pār, pret atturas pieņemts. 25. kompromiss pār, pret atturas pieņemts. 26. kompromiss pār, pret atturas pieņemts. 200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 Otrais grozījums par, pret, atturas pieņemts. Pirmais nav, trešais par, pret, atturas noraidīts. Ceturtais par, pret, atturas pieņemts. Piektais par, pret, atturas pieņemts. Sestais par, pret, atturas noraidīts. Septiņi par, pret, pret atturas pieņemts, 10 pār, pret atturas noraidīts, 11 pār, pret atturas pieņemts, 15 pār, pret atturas pieņemts, 17 pār, pret atturas noraidīts, 18 pār, pret atturas pieņemts, 19 pār, pret atturas noraidīts, 20 pār, pret atturas pieņemts, 21 pār, pret atturas noraidīts, 24 pār, pret atturas noraidīts. Te vēl turpinās. Pārbaudam 24. Beidzam balsot. 18 pie 37 noraidīts. Inta atzinums. Pirmais par, pret, atturas pieņemts, otrais par, pret, atturas pieņemts, trīs par, pret, atturas pieņemts, četri, prār, pret atturas noraidīts. Astoņi, vai ne? Kas ir par astoto? Pret atturas pieņemts. <coughs> Deviņi par, pret atturas pieņemts, desmit par, pret atturas pieņemts, vienpadsmit par, pret atturas noraidīts, divpadsmit par, Varam pārbaudīt. Pārbaudam elektronisko par 11. Piecpadsmit pret četrdesmit divi noraidīts. Divpadsmit pār, pret atturas pieņemts. Trīspadsmit. Kas ir pār trīspadsmito? pret atturas 13 pār, pret atturas noraidīts 14 pār, pret atturas pieņemts 15 pār, pret atturas pieņemts 16 pār, pret atturas pieņemts 17 pār, pret atturas noraidīts elektroniskais galvbalsojums. Beidzam balsot. 37 pār 15 pret 8 atturas pieņemts. Was machen wir jetzt? So wäre du fast. So, Kolleginnen und Kollegen. Darbie kolēģi. Mēs bijām pārāk ātri. Bet lūdzu, palieciet šeit pat. Fleckensteina kungs par cilvēktiesībām. Lūdzu, palieciet šeit, es gribētu jūs lūgt.